Balsojums notiks eh, debušu beigās. Tagad pievērsīsimies situācijai Nepālā pēc eh, zemstrīces. Dodu vārdu Kastaldo kungam. Vienu minūti. Grācija, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Te mēs runājam par milzīgu uh, humanitāru krīzi, katastrofu, bojā ir gājuši vismaz 8800 cilvēki, un daudzi ir palikuši bez mājokļiem, ir pārvietoti, trūkst medicīniskās palīdzības, un viņiem ir nepieciešams atbalsts. Ko mēs darīsim attiecībā uz Nepālu? Musona lieta tuvosies turpmāko nedēļu laikā, un tas tikai vēl apgrūtinās atbalsta piegāžu ķēdi. Mums ir jādomā par atbalstu šim reģionam kopumā, bet uh, lieti skars arī uh, sēšanas sezonu un uh, ražas iegūšanu. Mums ir jādomā par efektīviem pasākumiem. Uh, nu, nu priekšstādātāji aicina runātāju runāt nedaudz lēnāk. Dobbiamo appunto, come dicevo, assicurare. Kā jau es teicu, mums ir jānodrošina lai visi piešķirtie līdzekļi tiktu izmantoti pilnīgi caurskatāmā un efektīvā veidā, it īpaši, lai varētu aizsargāt vājākos sabiedrībā sievietes, bērnus un uh, slimos cilvēkus. Paldies, uh, Demesmekar kungs, arī viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pusotru mēnesi pēc katastrofālās zemestrīces mēs gūstam uh, labāku ainu par to, kā Nepāla saņem palīdzību, un uh, cik eh, situācija tur ir dramatiska. Ir eh, neticami, ka eh, Nepālas valdība joprojām piemēro procedūras, saržģītas procedūras un pat nodokļus palīdzībai. Tas nozīmē, ka bērniem, sievietēm dažkārt ir jāiet ar kājām desmitiem kilometru, lai saņemtu palīdzību. Un tie, kas ir sabiedrības hierarhijas pašu trepju apakšā, tiem ir vēl grūtāk. Jā, it kā oficiāli nepastāv šī klašu sistēma, bet dzīvē reāli ir savādāk. Ja palīdzības sniegšana nekļūs efektīvāk, tad valsts atkopšanās, atvesļošanās prasīs ilgu laiku, ir nepieciešams jaunas valsts struktūras ar efektīvu, spēcīgu pašvaldību, valdību, vietējā, centrālā līmenī, jānodrošina izglītība, medicīniskā palīdzība. Tikai tādā veidā mēs šo katastrofu varēsim pagriezt par kaut ko pozitīvu un it īpaši ar Eiropas Savienības palīdzību. Paldies! Konečna eh, kundze uz divām minūtēm. Paldies! Priekšsēdētāji, katra dabas katastrofa ir eh, katastrofiska, tā ietekmē cilvēku tiesības un reģionu kopumā. Šīs katastrofas notiek tādās vietās kā Haitija, Nepāla, un um, tas mūs atstāja bez vārdiem. Pat pēc pirmās eh, zemestrīces eh, Nepāla netika pietiekami urbanizēta un eh, valstī pastāvēja nabadzība. Pēdējos mēnešos apmēram 8 miljoniem cilvēku ir bijis nepieciešama humānā palīdzība un tās pietrūkst. Vietējie, protams, palīdz paši, bet visā visumā tie cilvēkam ir nepieciešamība palīdzība. Ir jāpārskata veselības un medicīnisko pakalpojumu sniegšana, tīpaši attālinātos reģionos, jānodrošina, lai būtu atbilstoši medicīniskā aprūpe, jo uh, infrastruktūra šai ziņā ir uh, smagi cietus. Nepāls uh, valdības pienākums, manuprāt, un arī starptautiskās kopienas pienākums ir nodrošināt, lai tīpaši tie bērni, kas ir. Uh, kas nav ar savām ģimenēm, lai tiktu atkal apvienot ar šīm ģimenēm. Jo viņi atrodas īpaši sensitīvā situācijā. Humanās palīdzības darbinieki ir eh, reģistrējuši bāda gadījumus un pat gadījumus, kad tiek tirgot un eh, bērni un notiek bērnu kontrabanda. Uh, ir nepieciešami centieni no starptautiskās kopienas puses, lai to nepieļautu. Mums jānodrošina, lai humanā palīdzība varētu viegli un uh, konkrētā, fokusētā veidā sasniegt tos, kam tā ir nepieciešama, bez uh, muļķīgām nodavām, ko uzliek vietējā policija. Palīdzībai ir jāsasniedz uh, cilvēkus, un tur nedrīkst notikt kaut kāda tirgošanās valstī. Uh, Attiecībā uz to mums ir jāpalīdz Nepālai nostāties uz kājām. Iepriekšējā agrākā situācija Nepālā nebija apmierinoša, bet šobrīd situācija ir absolūti katastrofika un pastāv arī risks, kas būs tālāk semstīts. Paldies, un tagad Māna kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Dienvidāzijas delegācija viesojās aprīļa sākumā Nepālā. Mēs mm, mēģinājām nodrošināt eh, konstitūcijas pieņemšanu, te bija runa par klimata pārmaiņām, par cilvēktiesību jautājumiem, un šeit ir tikai sanākt ievērojami eh, panākumi. Tāpat arī mēs eh, viesājāmies slimnīcā, kur tika ārstēti cietušie no katastrofām. Mēs pat nevarējām iedomāties, ka pēc divām nedēļām 9000 cilvēki ies bojā, tūkstošiem cilvēku meklēs savu jaunu māju vietu, tūkstošiem dažādu kultūras matojumu vietu, ko mēs apmeklējām Nepālā, Katmandu, vairs neeksistēs. Mēs redzējām, ka tūkstošiem brīvprātīgo no visas pasaules iesaistījās, tika piegādāti arī medikamenti, donori no daudzām valstīm uh, mēģināja sniegt savu palīdzību. 60 miljoni eiro tika savākti un tika nodrošināti dažu nedēļu laikā. Iesaistījās arī cilvēki no manas valsts, no Vācijas. Vajadzēja arī nodrošināt, lai uh, šī palīdzība sasniegtu visus, kuriem tā ir vajadzīga. Nevajadzētu arī nākotnē šo valsti aizmirst. Paldies, Lamberta kungam, vienu minūti. The... Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vadu uh, Eiropas parlamenta delegācijas, kur nu pat atsaucās Māna kungs, kas bija uh, Nepālā divas nedēļas pirms zemestrīces. Mēs zinām, ka uh, katastrofas uh, plāni ir īstenoti, bet ne visā valstī. Mēs uh, zinām, ka. Uh, Eh, tomēr šie sagatavošanās darbi, kas tika veikti plāna ietvaros, palīdzēja glābt dzīvības, bet mēs paužam jebkurā gadījumā eh, līdzjūtību attiecībā uz visiem cilvēkiem, kas zaudēja dzīvības un arī visai valstei. Valsts ir saskārusies ar reālām loģistikas problēmām. Eh, trīs dažādi geogrāfiski valsts zemes tipi. Uh, Tas nozīmē, ka ir nepieciešams vienoties par pēckonflikta konstitūciju, ir jātīst vietējās pašvaldības, kas būs ārkārtīgi svarīgas valsts uh, uh, būvēšanā būs nepieciešama 50% no IKP. Tas nozīmē, ka IKP cietīs, jo turisms ir uh, uh, bijis galvenais ieņēmuma avots, tā ka donoru valstīm ir jāmaksā tas, ko tās ir solījušas, un mēs skatīsimies, vai tas tā notiek. Paldies! Un... Čārāncovs kundze uz minūti. Paldies, priekšsādātāji! Nepālā joprojām ir ārkārtas stāvoklis. Eh, starptautiskā humanā palīdzība būs eh, un joprojām ir ārkārtīgi svarīga, lai mazinātu ciešanas un lai eh, noliktu šo valsti uz atveseļošanās ceļa. Un man ir bijis tas gods šo valstu apmeklēt vienreiz. Cilvēku tiesību ievērošanai jābūt visu šī darba pamatā Mani šokē tas, ka visneaizsargātākās grupas saskars ar diskrimināciju balstoties uz kastu sistēmu vai atkarībā no dzimuma. Nepālai ir pienākums aizsargāt visus savus iedzīvotājus, arī deli kopienu, un nevienam nedrīkst liekt fundamentālu palīdzību, neskatoties no kurienes viņi nāk un kas viņi ir. Tāpat arī bērni ne, saņem izglītību. Vairāk kā 7000 skolas ir cietušas eh, skolu atjaunošanai un izglītības sistēmas nodrošināšanai jābūt prioritātei. Mūsu pienākums ir darīt visu, ko mēs varam, lai palīdzētu Nepālai atgriezties uz uh, normālas dzīves uh, apstākļiem. Paldies, Kankungs, minūte. Madam President, I... Priekšsēdētājs arī biju Nepālā divas nedēļas pirms traģēdijas. Redzot, cik eh, sagrautas ir tās vietas, kur mēs paši bijām, tas ir šokējoši. 2,8 miljoniem ir nepieciešama palīdzība un apmēram miljons no viņiem dzīvo grūti sasniedzamos reģionos. Un tātad šīs palīdzības sniegšana ir nepieciešama pirms eh, musonu lietas uzsākšanās un tālākiem eh, zaudējumiem. Jānodrošina brīva visas humanās palīdzības iekļūšana un lai tā tiktu sadalīta godīgi. Es pozitīvi vērtēju Eiropas Savienības atbildību palīdzību, bet ir nepieciešams lielāks starptautiskais atbalsts Nepālai, nepieciešama arī palīdzība ilgtermiņa attīstībai un lai nodrošinātos labāk pret nākotnē iespējamām katastrofām. Katmandu donoru konferences ir pozitīva vērtējuma un es aicinu Eiropas Savienībai spēlēt tur aktīvu lomu. Sociāldemokrāta grupa ir apņēmības pilna atbalstīt Nepāls centienus, lai nodrošinātu mieru, atvesļošanos un ceram, ka Eh, tas vienos visus politiskos spēkus Nepālā, lai tie panāktu politisku vienošanos, jo tas ir vairāk nepieciešams kā kad agrāk. Paldies. Un tagad, tagad grupu vārdā Tūns kundze, kur jūs esat zālē. Voilà. Merci, madame la présidente. Um, dram... Paldies. Dramatiskās. Uh, fotogrāfijas ainas no Nepālas eh, satrauc visu pasauli, bet uh, tagad šis iespējas jau sāk izzust. Daudzi no mums ir apmeklējuši Nepālu un atceras, cik tā ir brīnišķīga, skaista valsts, cik uh, lieliski cilvēki tur dzīvo, un mums šī traģēdija ir vēl dziļāka. Daudzi no šiem cilvēkiem dzīvo ļoti sliktos apstākļos, un mēs esam pieraduši pie labiem apstākļiem arī kā turisti. Uh, Bet ja mēs vēlamies, lai kaut kas eh, reāli notiktu un mainītu šai valstīm, jāsniedz ir eh, reāli taustām palīdzība. Tagad uh, vārds Gils Koncei, kas pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Paldies priekšsādātāji, man jau ir sena sadarbība ar prodemokrātijas kustību Nepālā. Esmu piedalījies arī vēlēšanu novērošanā. Es tiešām abrīnoju Nepālas tautu un tās apņēmību um, atjaunot valsti pēc šīs katastrofas. Ir pirmkārt jādomā par bērniem. 1,7 miljoni bērnu ir zaudējuši vecākus un pārvietoti. Tieši visvairāk bērniem uh, pastāv draudi, ka viņus var tirgot un ļaunprātīgi izmantot. Tādēļ ir nekavējoties jāveic pasākumu, lai novērstu šādu apdraudējumu. Tāpat ir sabrukušas, sagrautas daudzas skolas, ir jāatjauno šīs skolas, lai bērni varētu atgriezties skolās un turpināt izglītības ieguvi. Diemžēl eh, tuvojas eh, jau eh, rudens un runātāji tiek pārtraukti. Paldies, saka priekšsēdētāji. Monsieur Kaski, une minūte. Vārds Kaska kungam, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. 9000 cilvēku ir gājuši bojā, gandrīz miljons ēku ir sa grauds, 3 miljoni bēgļu. Eh, tā ir reāla traģēdija. Eh, Startautiskā sabiedrība ir uzreiz reaģējusi, nosūtītas eh, glābšanas grupas arī no 36 valstīm, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstīm ir pārskaitīti arī līdzekļi palīdzības sniegšanai. Uh, Bet šodien mums notiek nevis debats par humāno palīdzību, bet gan par cilvēku tiesību situāciju, un tā ir katastrofāla. Un Nepālas varas iestādes ir noteikušas nodevu humānai palīdzībai, un šī palīdzība arī nenokļūst pie tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama, pie sievietēm un bērniem bērniem. Šī nav īstā reize īstenot selektīvu palīdzību, un Eiropas Savienībai tas skaidri jāpasaka. Paldies vārds Jakovšiču kungam. Paldies priekšsēdētāji šīs traģēdijas mēroks, kas notika 25. aprīlī un 12. maijā, ir praktiski 9000 uh, bojā gājušo, gandrīz 3 miljoni cilvēku ir pārvietoti, 1,7 miljonu bērnu, kas ir palikuši bez vecākiem, ir aprēķināts, ka postījumu ir, postījumi ir aptuveni 10 miljārdu eiro apmērā. Uh, cilvēkiem arī draud pārtikas trūkums um, nākamā gada laikā. Startautiskai sabiedrībai ir jārīkojas, jāsniedz uh, finansiāls atbalsts, jānosūta humānā palīdzība, jāpalīdz cilvēkiem uh, likvidēt postījumus un atjaunot kultūras mantojuma objektus. Paldies! Lopes kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos vispirms pateikt šī eh, ir eh, ļoti eh, šaušalīgas lietas izskan šajā zālē par situāciju pasaulē, dažādās pasaules valstīs, Nepālā, Paragvajā, citviet bet jāsaka, Nepāla ir kļuvusi par globālās vērkturības sistēmas upuri, un Eiropa atbalsta šādu situāciju. Cilvēki tuvējos austrumos um, tiek turēti uh, vergiem līdzīgos apstākļos. Tie ir nepālieši, kuri cenšas nopelnīt naudu, lai sūtītu uh, Uh, to atpakaļ un palīdzēt saviem ģimenes locekļiem. Diemžēl Eiropa neizrāda pienācīgu solidaritāti. Pēc ANO datiem 300 miljoni e, dolāru ir nepieciešama, lai e, reaģētu uz šo situāciju. Tagad vārds Kelī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Neapšaubāmi šī traģēdija ir ļoti dziļa. Gandrīz 9000 cilvēki ir gājuši bojā, miljoniem cilvēku palikuši bez pajumtes, un viņiem ir nepieciešama palīdzība. ASV nosūtījusi desmit miljonus, apvienotā karalīste sešus miljonus uh, mārciņu, Eiropas Savienība ir nosūtījusi palīdzību. Jautājums, vai šī nauda ir nonākusi pie tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama? Vai uh, tā ir nonākusi pie vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem? Uh, Mums ir jānodrošina tas, lai tiešām šie cilvēki saņemtu palīdzību. Vēl viens jautājums. Vai nav pārāk daudz nevalstisko organizāciju, kas darbojas uz vietas? Šeit ir runa par 16 NVO. Es domāju, ka, ja būtu mazāks ne, šo organizāciju skaits, tās darbotos efektīvāk. Paldies. Tagad vārds Šogorkungam. Paldies. Nepālas tauta pārdzīvo ļoti grūtus laikus pēc uh, šīs uh, zemestrīces, kas ir skārušo valstu, un es vēlu paust uh, līdzjūtību cilvēkiem. Tāpat ļoti mm, smagā situācijā atrodas arī bēgļi, Tibetas bēgļi Nepālā, viņi pat nav Nepāls pilsoņi, viņiem netiek garantētas pamat cilvēku tiesības. Turklāt Nepāla nav pievienojusies ANO konvencijai par bēgļu statusu, un šādos grūtos laikos e, šīs e, grupas tiesības ir vēl mazāk aizsargāts nekā parasti ir nepieciešams grozīt šīs valsts konstitūciju, lai garantētu vismaz pamat tiesības visiem, kas dzīvo šai valstī arī krīzes laikā. Tagad vārds Fronsulikas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es aicinu Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienības dalību valstis turpināt sniegt atbalstu rekonstrukcijas procesam Nepālā un paliet palielināta humanās palīdzības apjoma, kas sniegt šai valstī. Es gribu paust dziļu līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm un paust solidaritāti ar uh, Nepālas tautu uh, pēc šīs postošās zemestrīces. Uh, Startautiskai kopienai ir jāturpina centieni atjaunot uh, Uh, izpostītos uh, objektus, bet tāpat ir jāuzlabo arī uh, iespējas nogādāt humāno palīdzību šai valstī, lai mazinātu dabas katastrofas radītās sekas. Eiropas Savienība ir jāatbalsta Nepāla pārējā uz demokrātiju un jāsniedz arī attīstības palīdzību. Paldies vārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu informēts par dramatisko situāciju pēc zemestrīces. Mana valsts, Grieķija, arī ir piedzīvojusi zemestrīces, tomēr Nepālā ir. Uh, gandrīz 9000 bojā gājušo, daudz ievainoto un gandrīz 3000 cilvēku ir zaudējuši pajumti un viņiem vajadzīga humānā palīdzība. Ir jāveic rekonstrukcijas darbs šai valstī, ir nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, pārtiks palīdzību, humānā palīdzību palīdzība ir jānosūta pat uz visgrūtāk pieejamiem reģioniem šai valstī. Miljoniem cilvēku, miljoniem uh, ir eh, miljoniem cilvēku nepieciešama palīdzība, miljoniem bērnu ir zaudējuši vecākus un viņi jāpasargā pret ļaunprātīgu izmantošanu un cilvēku kontrabandu. Eiropas Savienībai ir jāregul, jārēģē tūlīt un jāpalielina humanās palīdzības apjoms. Pospešilkungam vārds. Cetkiņē, jā, tu debatu. Paldies priekšsēdētāji. Es ar interesi klausējos šajās debatēs. Protams, mums ir jāsniedz palīdzība, bet šobrīd mums ir jānodrošina, lai sniegtā palīdzība tiktu atbilstoši sadalīta, lai nebūtu tādas diskriminētas grupas, kuras palīdzību vispār nesaņem. Kā? Tāpat kā citi kolēģi, esmu šokēts par to, kas lasāms plašsaziņas līdzekļos. Mēs eh, pat no čehu brīvprātīgiem dzirdām par to, kāda ir situācija Nepālā, eh, jo ir tādas eh, iedzīvotāju grupas, kas palīdzību vispār neseņem. Tie ir nabadzīgi bērni un sievietes vai konkrētas minoritātes. Tādēļ es esmu gandarīts par to, ka mūsu rezolūcija aicina Mogherīnī kundzi uzsākt sarunas ar Nepālas valdību lai nodrošinātu, ka uh, sniegtā palīdzība tiek taisnīgi, godīgi sadalīta. Tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā šī palīdzība kļūst par ieroci Nepāls elites uh, rokās. Paldies! Uh, uh Priekšsēdājs kundze sveic jūs dzimšanas dienā. Eh, traģēdija Nepālā ir skārusi ļoti daudzus cilvēkus. Viņi ir zaudējuši tuviniekus, zaudējuši pajumti, viņiem ir nepieciešama palīdzība un mums ir jāsniedz atbalsts tiem brīvprātīgajiem, kuri darbojas uz vietām. Eiropas parlamentam ir jāapliecina solidaritāte ne tikai vārdos, bet arī darbos, un Eiropas komisijai ir jāmeklē jauni veidi, kā sniegt palīdzību Nepāles tautai. Cilvēki ir gājuši bojā, pazuduši bez vēja, zaudējuši pajumti. Priekšsēdētāji aicina runāt lēnāk. Es eh, teicu, turpina Grapīni kundze ka 1977. gadā arī manā valstī notika zemestrīce un daudz cilvēku zaudēja pajumti. Un mēs uh, demonstrējam solidaritāti uh, ar šo valsti un uh, arī Eiropas Savienībai kopumā ir jādara vairāk. Hvala, gospođo predsjednice. Šuicis kundzei vārds i šokirani smo onim što čujemo da se događa ovih dana. Paldies! Mū, mēs esam satriekti eh, dzirdot par to, kas notiek eh, Nepālā, kad mēs dzirdām par šo humano traģēdiju. Mums ir jāpiešķir eh, nepieciešamie līdzekļi un tie jāizmanto caurskatāmā veidā. Uh, mēs zinām, ka pat pirms traģēdijas uh, valsts bija nabadzīga un 50% no IKP uh, radīja turisms, kas tagad ir nopietni apdraudēts. Daudziem cilvēkiem šai valstī ir nepieciešama humanā palīdzība. Šī rezolūcija ir iespēja aicināt dalību valsts sniegt palīdzību, apliecināt solidaritāti. Nevajag domāt, ka šī valsts atrodas tik tālu, tas var skart arī mums. Un noslēgumā. Tāpat Dekuns, paldies priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, krīzes situācijā cilvēkiem ir jābūt solidāriem, vienam otram jāpalīdz, jā, mūsu cilvēcīgais instinkts ir palīdzēt uh, grūtā situācijā nonākušiem un mums ir jābūt solidāriem, vienotiem starptautiskajā sabiedrībā, sniedzot palīdzību tiem, kuri ir cietuši no dabas katastrofas. Šī traģēdija, kas uh, notika 25. aprīlī un 12. maijā, ir skārusi arī 1,7 miljonus bērnu, kuri ir palikuši bez uh, vecāku aizgādnības. Priekšsēdētāji aicina runātāju izteikties lēnāk. Mums ir trīskārt jāpalielina uh, finansējums humānai palīdzībai Nepālā. Ir labi tas, kas tiek darīts, bet mums ir jādara vairāk, lai rekonstruētu uh, valsti. Nepālai ir jāsniedz palīdzību, jānodrošina pilsoņu labklājību. Paldies. Tagad dodu vārdu eh, vicepriekš, komisijas vicepriekšēdētājs vārdā Zandai eh, Kalnie Lukaševicai. Eh, priekšsēdētājs kungs, priekšsēdētājs kungs, Eiropas parlamenta godāmie deputāti. Uh, Augstās pārstāvis eh, Mogherīnī eh, kundzes vārdā es eh, apsveicu to, ka parlaments teicamības kārtā pieņem rezolūciju par situāciju Nepālā pēc smagajām zemestrīcēm 25. aprīlī un 12. maijā. Pastāv ciešas draudzības saites starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Nepālu. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis jau ir paudušas eh, savu līdzjūtību un solidaritāti par eh, zaudētajām cilvēku dzīvībām un eh, fizisko mājokļu, infrastruktūras un mantojuma vietu iznīcināšanu. Šāda veida katastrofai ir vajadzīgs vairāk nekā tikai vārdi. Eiropas Savienība un tās dalību valstis patiešām ļoti ātri izrādīja jūtamu solidaritāti Nepāls tautai. Nekavējoties pēc zemestrīces un pēc Nepāls valdības aicinājuma, Eiropas Savienība skaidri pauda savu solidaritāti. Eiropas komisija nodrošināja 3 miljonus eiro humanitārajā palīdzībā, lai jo īpaši nodrošinātu ārkārtas mājokļus, veselības aprūpi, loģistiku un koordināciju. Šī summa tika dubultot līdz 6 miljoniem eiro pēc tam, kad eh, humanitārās palīdzības un krīzes pārvaldības komisārs Kristus Tiljanīdis devās uz Nepālu. Viņš eh, bija vizītē kopā ar Valēriju Amasu, ANO ģenerālsekretāru viednieku un ārkārtas atbalsta koordinātoru. E Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms arī tika aktivizēts, lai nodrošinātu atbalsta materiālu un ekspertu nodrošināšanu no Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienība tāpat sniedz konsulāro palīdzību Eiropas Savienības pilsoņiem Nepālā. Bez tam komisija nodrošināja ātru 16,6 eh, miljonu eiro piešķiršanu no esošajiem attīstības fondiem. Šī uh, skaidrā nauda ļāva Nepāles varas iestādēm risināt visu lielākās vajadzības. Mēs esam paredzējuši, godāmie deputāti, mēs uh, esam paredzējuši uh, instrumentā stabilitātei un mieram ietveros nodrošināt uh, vajadzīgos materiālus nodrošinot tos vis tālākajiem reģioniem, kuriem ir grūti piekļūt pēc zemestrīces. Šis atbalsts ļautu arī izveidot pagaidu skolas, jo daudz skolas ir sabrukušas. Attiecībā uz jūsu jautājumu par muitas nodevu at atjaunošanu, es gribētu jums atgādināt par saprašanās memorandu starp Es atvainojos. Godāmie kolēģi, saka priekšādātāja, jūs pašlaik nākat iekšā zālē, bet eh, lūdzu dariet to pēc iespējas klusāk, jo tad runātāji būs daudz vieglāk izteikties. Godāmie deputāti. Mēs runājam par zemestrīci Nepālā un par to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt. Runājot par muitas nodevu uh, atjaunošanu, mums ir jāsaprot, ka saskaņā ar saprašanās memorandu starp Nepāls valdību un ANO, uh, kas tika parakstīts pirms vairākiem uh, gadiem, humanitārās palīdzības preces ir atbrīvots no muitas nodevām. Sākotnēji radās neizpratne pirmajās dienās pēc zemestrīces, bet šī neizpratne tika ātri kliedēta, un valdības piemēroja šo pieju daudz saskaņotāk pēc komisāra Stiljanīdis vizītes. Procedūras tika vienkāršotas. Māja beigās valdība piemēroja uh, atbalsta materiālu sarakstu, kas uh, tika apstiprināts kā tāds, uh, kuram netiek piemērotas muitas nodevas. Uh, Mēs mēģinam apkopot arī informāciju no palīdzības aģentūrām par šīs pieejas eh, piemērošanu. Un tas eh, kalpos kā pierādījumi eh, ANO sanāksmēs ar varas iestādēm, lai šis jautājums tiktu atrasināts. Ja šie vietējā līmeņa pasākumi nebūs pietiekami, Eiropas Savienība ir gatava vest sarunas ar valdību. Un mēs jau esam izveidojuši kontaktus, reaģējot uz zemestrīci. Uh, Eiropas Savienība tagad aktīvi piedalās pēc katastrofu vajadzību izvērtējumā, kuram vajadzētu būt gatavam līdz jūnija vidum, un tas kalpos kā pamats atjaunošanas stratēģijai. Eiropas Savienība piedalīsies donoru konferencē par rekonstrukciju, kas notiks Katmandu 25. jūnijā. Es atvainojos, priekšādātāja. Lūdzu, izrādiet respektu runātājai un nāciet zālē klusāk. Gudāmie deputāti! Nepālā ir vajadzīga arī politiskā stabilitāte, lai tā varētu virzīt uz priekšu savu ekonomisko attīstību un tagad arī rekonstrukciju. Mēs ceram, ka uh, konstitūciju beidzot varētu pieņemt, un tas būtu milzīgs solis uz priekšu Nepāls miera procesā. Pēc tam vajadzētu sekot decentralizētākām, spēcīgākām un atbildīgākām institūcijām. Tāpat arī ilgi nenotikušajām pašvaldību vēlēšanām vajadzētu tikt organizētām, lai atjaunotu leģitimitāti vietējā līmenī. Nepālai ir jāatrisina arī dažādi cilvēktiesību izaicinājumi, jo īpaši ir jāgarantē iekļautība visiem un jānodrošina taisnība uh, tiesaspriešana konfliktos cietušajiem. Uh, Eiropas Savienība vienmēr iestājas par cilvēktiesībām, nediskrimināciju un bērnu tiesībām. Tās ir mūsu galvenās prioritātes Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģijā Nepālā. Eiropas Savienība ir sniegusi atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, cenšoties vērsties pret diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm un veicinot labākus sociālos apstākļus un veicinot arī bērnu tiesību aizsardzību. Nepālas valdība ir veikusi dažādus pasākumus, lai vērstos pret bērnu tirzniecību. Piemēram, kopš zemestrīces valdība ir daudz uh, rūpīgāk izskatījusi jebkādus iespējamus bērnu tirzniecības gadījumus un ir mēģinājusi veicināt sabiedrības izpratni par šo problēmu. Dažos reģionos, kas visvairāk cieta no zemestrīces, uh, rodas problēmas ar mm, bērnu, jo īpaši meiteņu tirzniecību. E Eiropas Savienība atbalsta dažādas eh, cilvēktiesību organizācijas, kas strādā pie bērnu un sieviešu tiesību aizsardzības un kas aktīvi vēršas pret eh, cilvēku tirdzniecību. Eiropas Savienība ir finansējusi programmas, lai vērstos pret šāda veida diskrimināciju. Mēs tā skaitā arī esam atbalstījuši dažādas organizācijas un esam snieguši atbalstu arī uh, viegli ievainamām grupām, bērniem un sievietēm, kas uh, dzīvo graustos. Eiropas Savienība turpinās kontrolēt uh, palīdzības uh, sadalīšanu un vēršas arī pret nesodāmību un diskrimināciju. Godājumie deputāti, Nepāla ir cietusi no ļoti smagas traģēdijas. Uh, Noteikti būs vajadzīgs laiks, lai tā pilnībā atgūtos. Tieši tāpēc Eiropas Savienība un citi starptautiski partneri turpinās sniegt atbalstu Nepālai un tās cilvēkiem, mēģinot atjaunot savu valsti. Liels paldies par jūsu interesi par situāciju Nepālā. Paldies! Vous avez manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. Euh, paldies. Mums ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi, lai noslēgtu šīs eh, debatas, un balsojums notiks eh, tad, kad debats būs noslēgts, un tas nozīmē burtiski pēc maza brītiņa. Paldies! Labu pēcpusdienu, cienījamie kolēģi. Mēs tagad sāksim balsošanu. Lūdzu, ieņemiet vietas un sagatavojiet uh, balsošanas kartītes, ievietojiet tās balsošanas iekārtā. Thank you. We have a request for a personal statement. Pirinski kundze, jums ir personīgs paziņojums, lūdzu, jums vārds. Pirinska kungs, saka priekšsādātāji, jums vārds working? No, it is. Yeah. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Debatēs par uh, uzraudzības uh, komiteju un Olaf šī uh, parlamenta loceklis Savrāmas kungs teicās par mani aizvainojošā un absolūti nepieņemamā veidā. Viņš apvainoja mani ar, par, par to, ka es acīm redzami meloju ar nolūku, cenšoties maldināt debašu gaitu, un viņš to darīja visnomelnojošākā veidā. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami un gribu par to informēt mūsu kolēģis. Visā savā darbā un centienos esmu paudis eh, kategoriskus eh, viedokļus, bet balstoties uz manām zināšanām un uz manu spēju interpretēt faktus. Es arī turpināšu šīs debatas budžeta kontrolas komitejā, kur es varu ieiet jautājumā pēc būtības, jo es zinu, ka 164. Eh, reglamenta pāns mums tagad, man tagad to neļauj, bet es gribu norādīt ļoti skaidri, ka uh, procedūras budžeta komitejā ir ļoti nopietni jāpārskata un jāaktualizē. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, esiet pacietīgi, mums ir vairāki pieprasījumi izteikt paziņojums un atbildes, tā ka lūdzu patiet, pacietību. Sarvaman kungs, jums vārds. Paldies, saka Sarmā kungs. Pirins, Pirinska kungs, es atvainojos par saviem izteikumiem attiecībā uz jums. Iemesls, kāpēc es izteicos tā, ir sekojošs. Es domāju, ka es zinu, ka jūs labāk zinat, izsakoties Kolafam, nekad nav bijusi iespēja atbildēt uz uh, šiem apvainojumiem, kas uh, tika izteikti uh, uzraudzībās komitejas igadējā ziņojumā. Tas ir tas, ko es teicu, bet eh, ņemot vērā iepriekš notikušo, es eh, atvainojos par saviem izteikumiem un ceru, ka jūs pieņemat manu atvainošanos. Thank you very much. Now, Mr. Eh, paldies, Glezas kungam arī ir reglamenta jautājums. Paldies, gribēju izteikties un lūdzu jau pirms debatēm vārdu, bet man netika dot šāda iespēja. Man pateica, ka man dos vārdu debašu beigās, un arī tad man nedeva vārdu. Tāpēc gribu pateikt, kāpēc pirms debatēm es vēlējos runāt. Romas senātā katru rītu, ka, kāds katru rītu teica Hannibal Antiportas, tātad, uh, un tāpēc katru rītu es gribētu teikt, uh, rokas nos no Grieķijas, jūs neiejauksieties manā valstī, kur cilvēki paši savā veidā cenšas risināt situāciju. Jums nav šādas tiesības uh, aizsargāt mūsu kreditorus un palīdzēt kreditoriem. Vienīgais risinājums vienīgais uh, risinājums, tātad vienīgais, vienīgais risinājums varētu būt tāds, ka Grieķijai nav gadu jāmaksā nekas, un Grieķijas uh, iedzīvotāji tad varētu rast uh, tālāku ceļu. Paldies! Point of order, but... Nu, tas gluži nebija reglamenta punkts. Uh, paldies! Thank you, madam! Napolkungs, uh, paldies priekšsādātāji! Kas notika šeit parlamentā vakar, vakarā, tas bija apkaunojums. 191. Uh, reglamenta pants, uh, FDD prasīja atcelt sēdi, un tad šim balsojumam bija jānotiek nekavējoties tā vietā. Vicepriekšsēdētāja izlēma pārtraukt sēdi uz 30 minūtēm, tā lai jūs varētu visi nomierināties un balsot. Tas tikai atspoguļo vienu iemesliem, kāpēc daudz cilvēku šo parlamentu uzskata par tādu uh, Mikimaus parlamentu. Vai nu jūs balsojat vai nē, vai nu jūs pieturaties pie savas pozīcijas vai nē. Un tas arī notika vakar. Tā rezultātā mēs tagad rakstīsim priekšsādātājiem Šulcam un prasīsim, lai reglaments tiek eh, godīgi īstenots šeit un lai mēs netiktu diskriminēti, kā tas notika vakar, tikai tāpēc, ka mēs esam eiroskeptiķi. Paldies! Well, Paldies! Sēde tika pārtraukta, tāpēc, ka parlamentā valdīja nekārtība atbilstoši 22. punktam. Varbūt jūs par to kaut ko zinat, jo jūs te pats vakar arī bijāt un uh, noteikti saprotat situāciju. Vakardienas sēdes protokoli un apstiprinātie teksti ir pieejami vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad uzskatām protokolu par apstiprinātu. Mums ir rakstisks paziņojums numur 8. 2015. gadā par eh, Eiropas, Eiropas Savienības eh, atbalstu polio izskaušanai, ko ir iesniegus Linda Makavena un vēl deviņi locekļi. Viņi ir eh, sasnieguši 44 pārakstu robežu, kas nozīmē,